mūsdienu verdzību, tā lai varētu tiešām kaut ko darīt. Varbūt tiešām var, varam darīt kaut ko, lai šāda praksa tiktu pārtraukta. Lielas paldies! Tagad turpināsim mūsu diskusiju un sirsnīgi sveicu delegāciju no Meksikas parlamenta ārlietu komitejas. Un Gabriela Kvevas senatore ir eh, šīs uh, šīs komitejas vadītāja, un šodien ir paredzēta arī uh, viedokļa apmaiņa ar parlamenta ārlietu komiteju. Un tāpēc jūsu vārdā sirsnīgi pasakos viņiem par to, ka viņi ir ieradušies no Meksikas. Meksika ir uh, svarīgs Eiropas Savienības partneris, un uh, arī starptautiskajā arēnā viņi ir svarīgs ekonomikas spēlētājs. Paldies jums! Un paldies jums! Tagad lūdzu, Kelleras kundze, jums ir uh, pusotra minūte. Atkal mēs runājam par darba apstākļiem Bangladešā. Uh, ir negadījumi, ir nāvis gadījumi, un uh, šīs personas strādā Eiropas uzņēmēja interesēs. Taču kaut kas līdzīgs notiek arī citur, un tas skaidri norāda uz to, uh, ka darba sadalījums un uh, darba apstākļu neievērošana tas nav nekas jauns, un daudz par to mēs runājam, bet rīcības ir pamaz. Protams, situācija Bangladešā nozīmē tagad to, ka ir nepieciešams uzlabot darba apstākļus. Nepietiek ar to, ka tiks palielināta minimāla alga, ir svarīgi, lai šī minimāla alga tiktu arī izmaksāta. Ir ļoti svarīgi, lai būtu iespējas aizstāvēt savas tiesības arī tiesā, bet ko mēs varam darīt šeit? Eiropas uzņēmējiem ir nepieciešams rīkoties un uzņemties atbildību. Tas, ko ir parakstījuši 130 uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas, ir labs solis, bet īstenībā nav labi, ka daudzi uzņēmēji joprojām nav parakstījuši šo apņemšanos. Ir ļoti svarīgi, lai uh, tie, kur ir cietuši, lai viņiem būtu bezmaksas piekļuva medicīniskai aprūpē un, protams, lai tiktu izmaksātas kompensācijas, bet vēl svarīgāk, lai nākotnē būtu ievēroti darba apstākļi. Daži Eiropas uzņēmēji kontrolē savus piegādātājus un ražotājus, un viņi uh, izmanto arī ārējais auditorus, lai nodrošinātu. Var arī skaidri parādīt, no, kā, eh, no kādiem avotiem nāk eh, preces, to var iekļaut gada pārskatos vai arī pat uzlikt speciālu uzlīmi. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai noteikumi būtu obligāti, nevis vienkārši tāds kā uh, labas gribas izteikums. Un parlaments var izmantot arī savu spiedienu, var, piemēram, noraidīt tirzniecības noliegumu, ja netiks nodrošinātā Eiropas tirzniecības politikas stiprāka kontrola. Paldies! Grazie. Paldies. Tagad uzstāsies Ierika kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze kuru tad uh, līdz sirds dziļumiem nesatricināja traģēdija Bangladešā. 1127 cilvēki zaudēja dzīvību. Viņi gāja bojā ne jau eh, tikai tādēļ, ka sabruka ēka, viņi zaudē savu dzīvību globalizācijas dēļ. Uh, Mēs esam uh, izpustījuši tekstilu rūpniecību Eiropā un eksploatējam cilvēkus Bangladešā un citās valstīs, kas strādā par kaut kādiem 30 eiro mēnesī, 10-15 stundas dienā. Mūsu politika ir atbildīga par šādu rīcību, par šādām traģēdijām, un multinacionāli uzņēmumi iedzīvojas peļņā uz cilvēku dzīves rēķina. Mums ir uh, jāatceras, ka ka mēs esam vainojami šādā politikā. Mums ir jāsaprot, ka šādi uzņēmumi ir bezatbildīgi rīkojušies. Tādēļ mums ir jādomā par jaunākām sadarbības formām, jādomā, ka, lai uzņēmumi uh, maksātu darbiniekiem lielākas algas, lai tiktu ievēroti drošības standarti eh, šādās rūpnīcās un lai paši cilvēki varētu arī arotbiedrībās organizēties un aizstāvēt savus tiesības. Paldies! Un tagad vārds Kausingers kundzei uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Pa, ziņas par šo milzīgo traģēdiju mūs satrauca. Vairāk kā 1100 cilvēku zaudēja savu dzīvi. Protams, tā ir traģēdija nevien viņiem tuvām, tuvu stāvošajām personām, bet visai valstī. Un šī traģēdija notika tādēļ, ka netika ievērot drošības standarti. Mēs šeit nerunājam par juridisko standartu trūkumu, bet par to, ka spēkā esošās normas netika īstenotas. Eh, gandrīz 40 eh, tekstila rūpniecības uzņēmumi Eiropā un eh, citās valstīs parakstīja jaunu vienošanos, proti, ka arī citās valstīs strādājušiem ir jāstrādā normālos apstākļos atbilstoši augstākiem drošības standartiem. Es domāju, tas ir labs solis uz priekšu, jo Eiropas uzņēmumi nevien rada ekonomisko attīstību šajās valstīs un darba vietas, nē, tur strādājušiem ir jā jāvar baudīt arī pie mums valdošās tiesības un standārti. Labklājības radīšana uz vietas arī ir viens no uzdevumiem, kas jāņem vērā. Pateicoties vispārīgajai preferenču sistēmai, ir ieviesta tāda. Uh, sistēma, eh, kas uzliek eh, atbildību gan Eiropas uzņēmējiem, gan arī eh, vietējiem uzņēmējiem. Un Bangladešai ir jāratificē un jāizteno SDO konvencijas. Un, protams, arī mums kā patērētājiem ir jāuzņem sava atbildības daļa, jo pērkot šīs lētās preces, mēs it kā atbalstām sliktos darba apstākļus trešajās valstīs. Tādēļ patērētāji ir jāizglīto, lai viņi var šā tādu soli nespērtu. Ir jābūt e, arī mārķējumam, proti, vai produkti ir ražot saskaņā ar ES un ANO standārtiem. Vienošanās ar 40 e, tekstilu rūpniecības uzņēmumiem ir pirmais solis šāda marķējuma virzienā. Ilgtspējīga ražošana, atbilstīgas algas, drošība darba vietā - tie ir galvenie principi, kas ir jāievēro uh, visiem šī līguma parakstītājiem. Uzņemsimies savu atbildību un un uztversim to nopietni. Lielas paldies! Um, Kostinger, du... Kostingeras kundze, vai jūs atbildēsiet uz zilās kārtīts jautājumu? Blue card, there is a blue card. Kāds vēlas jums uzdot zilās kārtīts jautājumu? Lūdzu. Gracias, <coughs> presidenta. Eh, señora Kostinger, a usted. Paldies, priekšsēdētājs kundze, Kostingers kundze. Es vēlētos uh, uzdot jums vienu jautājumu. Protams, traģēdija bija šausminoša, to neviens neapšauba. Vairāk kā tūkstoši cilvēku zaudēja savas dzīvības, mēs visi esam šokēti, bet ir arī daudz briesmīgu lietu, kas notiek Eiropas Savienībā, paiet mēneši, gadi, un mēs to aizmirstam. Uh, Un šāda traģēdija vairs nav vēršama par labu, un mums ir jāparūpējas, lai nekas tāds vairs neatkārtos tos ne Bangladešā, ne Singapūrā, ne Korejā, ne Ķīnā, ne arī citā pasaules valstī. Mēs runājam par uh, darba apstākļiem. Jā, tur uh, netiek ievērot drošības standarti ne fiziskā ziņā, ne morālā. Es domāju, ka mums ir jānosoda šie multinacionālie tekstilrūpnieki, kas uh, uh par lētu uh, naudu ražo savas preces citās vietās pasaulē. Viņi ir jāsoda, viņiem ir jāuzliek sankcijas un uh, nekavējoties. Vai jūs atbalstīt šādus pasākums? Paldies! Es domāju, ka jautājums ļoti labi sasaucas ar to, par ko mēs diskutējam jau pirms eh, kādas stundas. Protams, šie pasākumi ir jāuzlabo, un eh, šādas nelaimes, kas ir notikušas gan Kambodžā vai Bangladešā, nenotika tādēļ, ka šeit bija tāds caurs juridiskais pamats, bet gan tādēļ, ka netika ievēroti vienkāršākie drošības standarti. Protams, ir jāiekustina visas sviras, ir jā, jāveic spiediens un. Vairāki runātāji eh, par to jau runāja, un mēs šeit eh, nevaram uz, uzvelt visu atbildību tikai uz lē, tādu uzņēmumu pleciem, kas tirgo eh, lētas preces, īstenībā arī tādu uzņēmumu, kas ražo dārgas zīmodrēbes, arī savus preces liekšu šūt citās pasaules valstīs. Paldies, un tagad uz pusotru minūtu Moreiras kungs. Paldies, priekšsēdētājas kundze, komisāra kungs. Pirms eh, dažiem mēnešiem eh, Pagājuši mēnesi bija uh, traģēdija Bangladešā un uh, ir bijušas uh, traģēdijas arī citās valstīs. Vairāk kā tūkstoši darba ņēmēji zaudēja dzīvību. Uh, Un ir vēl daudz citu rūpnīcu, uh, kur drošības standarti nav tajā augstākajā līmenī. Uh, Ir noslēgts līgums ar vairākiem Eiropas uzņēmumiem par drošības, ugunsdrošības uh, standārtu ievērošanu šajās rūpnīcās. Uh, ir 5000 rūpnīcu visā Bangladešā, kur tiek šūt šādi apģērbi. Protams, līgums ir kas ļoti labs, bet ir jāparūpēs, lai tas tiktu iedzīvināts, uh, lai mēs no vārdiem pāriet pie darbiem. Un, protams, arī Eiropas uzņēmumiem ir jāuzņem sava sociālā atbildība. Eiropas Savienība nevar tā vienkārši eh, piemērot VPS eh, attiecībā uz Bangladešu un citām valstīm ir valstis, kas eh, tieši vispārējais preferenču sistēmas dēļ eh, cieši, jo tās nevar baudīt eh, tās piešķirtās privilēģijas. Ir lieli um, Eiropas uzņēmumi, kas izmanto šādas sistēmas savā labā. Šādas katastrofas noteikti atkārtosies, apģērbs tiks importēts uz Eiropas Savienību, un tas būs apģērbs, kas būs atraitīts ar šo darba ļaužu asinīm. Paldies! Paldies! Tagad uzstāsies Dēli Kunde uz vienu minūti. Dārgie kolēģi, vairāk kā tūkstoši cilvēku ir zaudējuši savas dzīvības Bangladešas rūpnīcā. Uh, Eh, Rānā plazas katastrofa bija nepieciešama, lai mēs varētu runāt arī par citiem skaitiem, ne tikai par mirušo skaitu. 20, tūkstu, 20 eiro par apģērba gabalu, 30 eiro uh, mēneša alga. Cilvēki tiek eksploatēti un starptautiskie uzņēmumi nevar vienkārši iedzīvoties peļņā uz cilvēku dzīves rēķina. Mums ir jāvienojas par kaut kādiem jauniem līgumiem, ir jāuzlabo darba apstākļi šajās valstīs. Mums, protams, ir jāgroza likumi arī Eiropā, lai uh, uzņēmumi uzņemtos sociālo atbildību, lai viņi nevarētu cilvēks eksploatēt šādos uh, necilvēcīgos apstākļos. Un ir valstis, kur darba apstākļi ir pat vēl sliktāki nekā Bangladešā, un arī arotbiedrība tiesības ir jāaizstāv. Katram darba ņēmējam ir uh, jābūt tādai algā, lai viņš varētu par to arī izdzīvot. Un uh, uzņēmumiem ir jāievēro gan sociālā, gan ekoloģiskā atbildība, un diemžēl uh, šodien mēs uh, to debatēs dzirdējām visai maz. Eiropas Savienībai ir jāuztver savi uh, uzdevumi ļoti nopietni un nevar pieļaut, ka cilvēki darba vietā uh, vienkārši iet bojā. Paldies, Majerkungs, uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Daudz uzņēmumu tikai domā par savu kapitālu palielināšanu un uh, ja ir iespējams iedzīvoties peļņā, tad daudzi kļūst ļoti pārgalvīgi. Un bieži vien uzņēmumi pat rīkojas noziedzīgi. Jāsaka, ka Eiropas kapitāls ir līdzvainojams šādos noziegumos, un tā ir Uh, korumpēta, necilvēcīga sistēma, cilvēki tiek uh, eksploatēti, nauda tiek noguldīta nodokļu parad, uh, paradīzēs. Un neoliberālajā Eiropas Savienībā neviens šīs problēmas nevēlas saukt īstajos vārdos. Eiropas kapitāls mm, tiek uh, iegūts, uh, riskējot ar cilvēku dzīvībām, jo vairs nevienam nav nekādas morāls. Paldies! Paldies, un tagad uzstāsies Saīfi kundze uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Kā jau uh, visi pārējie kolēģi, es vēlējos uh, paust savu līdzjūtību Dākas traģēdijā cietušajiem un bojā gājušiem un viņu tuviniekiem, un, protams, vēlējos paust līdzjūtību arī uh, Kambodžas negadījumā cietušajiem. Es gribu atkārtot to, ko teica jau iepriekšēja runātāja, vai nu tie ir startautiski uzņēmumi vai, vai citi uzņēmumi, tiem ir e, jāuzņems sava atbildības daļa. 24. aprīlī notika milzīga traģēdija. Uzņēmumi, e, kur preces tiek ražotas Bangladešā, daļa no šiem uzņēmumiem e, parakstīja līgumu par drošības standartu ievērošanu trešajās valstīs, bet ar to vien nav gana. Eh, tikai viena trešdaļa, tas attieksies tikai uz vienu trešdaļu Bangladešā esošo uzņēmumu. Ir jāpiemēro arī sankcijas. Es uzskatu, ka tie uzņēmumi, kas šeit runā par sociālo atbildību, par tās ievērošanu, tiem ir jāievēro juridiskās saistības. Nedrīkst pieļaut, ka uzņēmumi te uh, skaļi plātās ar, ar sociālās atbildības ievērošanu, bet beigās tas, uh, tie paliek tikai tukši vārdi. Ir uh, jābūt uh, līdztiesībai, mums ir uh, latiņa jānostāda augstāk un jāparūpējas, lai uzņēmumi patiešām ievērot šīs saistības pēc burta un gara. Un es piedāvāju tagad atteikties no VPE, VPS um, Bangladešai. Protams, tas nebūs uh, vienīgais risinājums. Protams, Bangladeša eksportē ārkārtīgi daudz uh, preču uz Eiropas Savienību, līdz ar to attiekšanās no VPS to tik smagi neietekmēs. Mēs arī piešķīrām VPS Pakistānai attiecībā uz tekstila precēm un tagad mēs runāsim par uh, VPS atpakaļ ieviešanu. Uh, attiecībā uz citām valstīm. Komisāra kungs. Mēs redzam, ka Bangladešā ir politiskā nestabilitāte, arī dažādas dabas katastrofas, un tas ir atstājis ļoti smagu zīmogu uh, uz šīs valsts vēsturi. Paldies, un tagad Rēgnērs kundze, paldies priekšsēdētāji tekstila rūpnīcas eh, sabrukums Dakā ir tikai viena no epizodēm daudzu traģēdiju virknē, jo darba ņēmēju tiesības tiek mīdīts kājām eh, dienu no dienas, un kas tāds atkārtojas. Tikai pirms dažiem mēnešiem Eiropas parlamentā mēs runājam par līdzīgu traģēdiju Bangladešā. Uh, Eiropas tirgus ir lielākais uh, tirgus, uh, ar kuru sadarbojas Bangladeša. Tiek dibināti dažādi apakšu uzņēmumi, tos dibina starptautisku uzņēmumu trešajās valstīs, tiek eksploatēts darba spēks. Mums ir jāparūpējas, lai uzņēmumi uzņemtos savu atbildību un ir jā, jābūt atskaitīšanās un kontrolas sistēmai, lai uzņēmumi uh, tiktu saukti uh, pie atbildības, ja, piemēram, cilvēkiem ir jāstrādā sliktos apstākļos un ja rūpnīcas netiek saulaicīgi remontētas. Lai jāparūpējas, lai darba ļaudis varētu baudīt sev pienākošās tiesības. Un es gribu uh, atkārtot to priekšlikumu, uh, ko mēs jau kādreiz izteicām, ka uh, vajadzētu uzklausīt sūdzības par Eiropas uzņēmumiem un arī Eiropas Savienības pārstāvniecībām un uh, vēstniecībām, kas atrodas trešās valstīs, ir uh, jāizskat šādas sūdzības. Es domāju, ka lielajiem uzņēmumiem ir jāuzņem savu atbildību un tas jādara nekavējoties. Paldies Rēgners kundzei, tagad Ferērs kundzei. Obrigado, senhor prezident, senhor komisār. Jā, paldies, priekšsarētāji, komisāra kungs. Traģēdija Bangladešā ir atkal aktualizējuši šo problēmu, kas mums jau daudziem ir labi zinām - necilvēcīgi darba apstākļi, pakļautība gan izverdzības līmenī Eiropas uzņēmumiem. Tagad vairāk kā tūkstot dzīvību ir zaudēta šī valsts ir viena no lielākajām e, tekstilu rūpniecības eksportētājiem pasaulē. Dakas pilsēta principā ir būvēta apkārt šīm, ap šīm rūpnīcām, kur cilvēki strādā necilvēcīgos apstākļos, neievērojot pat elementārākos darba drošības principus. Ir milzīgs skaits šādu rūpnīcu Bangladešā. Un jautājums, ko Eiropas eh, Savienība darīs ar uzņēmumiem, kas pelna uz šādiem darba apstākļu rēķina, un eh, ko mēs darīsim ar precēm, kas nāk no šādas ražotnes. Paldies. Tālāk eh, Tomas Mans. Jā, paldies priekšsarētāji. Dakā sabrukušās ražotnes ar vairāk kā tūkstots bojā gājušu novedus pie debatēm par to, kas ir nepieciešams, lai uzlabotu situāciju. Vairāk kolēģi jau ir norādījuši par to, ka pagājušā nedēļā gandrīz 40 tekstu rūpniecības mazumtirgotāji Eiropā ir parakstījuši kodeksu par situācijas uzlabošanu. Bet tie, kas to nevēlas darīt, tos jāsauc vārdā. Vairāk kā 4 miljoni nodarbināto Bangladešu tekstilu rūpniecības nozarē. Viņiem ir jātiek ārā no saviem zemi apmaksātajiem darbiem, no šādiem neapskaužamiem darba apstākļiem. Eiropas uzņēmumiem ir jāuzņemas atbildība arī par to, ka Dienvidā Āzijā arī ir jāievēro darba apstākļi, darba drošība, ventilācija, ugunsdrošība, stabils ēkas. Es esmu darbin, eh, dalībnieks arī Dienvidāzijas delegācijā, mazliet zinu situāciju šajā valstī. Mums ir jādara tas, kas nepieciešams. Ir nepieciešams regulāri kontrolēt situāciju un jācīnas arī ar korupciju SDO konvencija ir vārdu pa vārdam precīzi jāizteno. Mēs, komisāra kungs, varam eh, rīkoties, izdarot attiecīgu spiedienu. Ir jābūt atbilstošiem standartiem, vides normām, un tam visam ir savu cenu. Protams, mums jāapzinās tad, kad mēs ejam uz veikalu un pērkam šīs preces, un ar savu eh, pircēju izvēli mēs arī varam kaut ko darīt. Šeit runa par cilvēka cieņu, un konkrētiem konkrētu, skaidru redzumu solidaritāti. Paldies, Mārtiņš Deivids tālāk. Paldies, priekšsarētāji. Vēlos arī lūgt eh, komisāru nodot eh, manu atzinību Degufta kungam eh, par skaidru rīcību šajā situācijā. Un mums, arī es uzskatu, ka ir skaļi jāsauc vārdā tās eh, firmas, tai uzņēmumu ķēdes, kas nevēlas parakstīt šo vienošanos par labākiem darba apstākļiem. Tātad vienkārši paceļot rokas, kas saka, viņi, sakot, viņi nav atbildīgi par situāciju Bangladešā, bet viņi to var ietekmēt, un sabiedrības spiediens varētu panākt izmaiņas. Es arī uzskatu, ka ir nepieciešams tirzniecības nolīgumos iekļaut darba drošības principus. Arī vēst eh, schēma paredz to, ka šī situācija ir jāņem vērā, un es atzinīgi vērtēju komisijas eh, lēmumu pārbaudīt Bangladešas situāciju saistībā ar preferenču sistēmu. Es vēlos precizēt, šeit nav runa par to, ka mēs taisamies sodīt Bangladešu, bet gan pārbaudīt to, ka īstenotie darba standarti ir pietiekami augsts. Mēs nevēlamies sodīt Bangladešu, mēs vēlamies ierosināt un sekmēt to, lai viņi stātos uz izaugsmas ceļa. Paldies! Tūsas kungs tālāk. Jā, paldies traģiska astoņstāvā ēkas sabrukšana eh, Bangladešā izraisīja vairāk kā 1100 cilvēku bojāēji. Šis ir kārtējais piemērs kapitālismu noziegumiem pret strādājošajiem. Uh, Tas notiek visur ASV, Japānā un citur, un tos tur sauc par rūpniecības negadījumiem. Darba devēja mēģina e, elastīgu darba grafiku, kā viņi to sauc, izveidot. Tas beigās nozīmē to, ka 11 stundas dienā jāstrādā tā vietā, lai nodrošinātu pienācīgus apstākļus. Viņi cilvēki mēģina gūt maksimālu peļņu no šādiem negadījumiem. Saskaņā ar SDO datiem kāds eh, darbinieks zaudē savu dzīvnieku, dzīvību ik pēc 3,5 minūtēm. Un, mm, Eiropas parlamenta politiskām grupām vajadzētu ar rezolūciju aicināt kapitalistiskos uzņēmumus ievērot eh, korporatīvo sociālo atbildību. Vismaz eh, neļaus tālāk eksploatēt strādājošos. Tas, protams, maz ko glābs bojāgājušo uh, radinieku acīs. Bet uh, mums ir jādara viss iespējamais, lai uh, aizsargās radāšo tiesības un gāstu šo puvušo kapitālistisko sistēmu un dotu varu strādājošiem. Jā, mums šoreiz es tā kā atļāvu pārkāpt mazliet e, runas laiku, tā kā mums vēl ir mazliet šāds laiks, bet e, vēlētos aicināt ievērot disciplīnu. Paldies tālāk, Kelī kungs. Winter, Bangladesh, Asoktam, Tagora, Horlaun, Denī, agus freisin e, cóhrón go an núl le muointeanna breataine a sochta hála ar er, strádanna chahar London in né. Jā, es vēlētos arī izteikt līdzjūtību ne tikai Bangladešā cietušiem, bet arī eh, Lielbritānijā saistībā ar to, kas vakar uz ielām notika, bet par situāciju Bangladešā tagad. Mēs zinām, kāda ir situācija Bangladešā. Vairāk kā tūkstots gāja bojā, bet tam nebija jānotiek. No tā var izvairīties. Un to mēs arī nedrīkstam turklā, turpmāk pieļaut. Pāvis norādīja, ka skaitlis, kas visvairāk šokēja, ir tas, ka 38 eiro bija šo, šo bojagājušo cilvēku mēneša alga. Tā ir mūsdienu verdzība. Un skaidrs, ka uzņēmumi peļņu lika augstāk par cilvēku dzīvību. Un ir, tas ir mūsu pienākums mainīt šo situāciju. Un komisija ir taisība, izmantojot manu kolēģis Kostengers vārdus, mums jābūt kā vēstniekiem Eiropas standartiem pasaulē. Mums ir jāstrādā ar Bangladešas iestādēm, lai nodrošinātu, ka tiek īstenot augstākie standarti un katrā ziņā, lai eh, tad, kad ēkas ir atzītas par neatbilstošiem drošības standartiem, darba devēja nedrīkst spiest eh, strādājušos strādāt šajās ēkās lielās starptautiskās mazumtirdzniecības ķēdes, mums viņas jāpiespiež parakstīt rīcības kodeksu, un ja viņi to nedara, tad mums ir jāicina sabiedrība neatbalstīt viņu produkciju. Paldies! Paldies tālāk, Badeiko Četkundze. Paldies priekšsarētāji, komisārkungs. Arī es vēlos izteikt līdzjūtību bojā gājušo ģimenēm šajā traģiskajā negadījumā. Bangladešā. Nepieņemamie darba standarti, darba apstākļi šiem cilvēkiem un nevēlēšanās īstenot starptautiskos standarts ir pamat iemesls šai traģēdijai. Tāpat vēlos izcelt arī atsevišķu rūpnīcu īpašnieku nesodāmību. Viņi ir atbildīgi tiešā veidā par, šajos, par šīm situācijām. Mēs esam galvenais tirdzniecības partners un noiet tirgus Bangladešā ražotai tekstu produkcijai, un mums ir jādara viss iespējamais, um, lai situāciju mainītu, lai viņu pro ražotā produkcija mm, varētu nonākt Eiropas Savienības tirgu, viņiem ir jāizpilda konkrēts prasības saistībā ar cilvēktiesībām, darba apstākļiem tā tālāk. Ir vesela virkne uzņēmumu, kas ir parakstījuši tagad kodeksu par eh, ēku drošību, bet arī no Bangladešu iestādēm jāprasa, lai viņi kontrolē situāciju. Tāpat arī daudzos uzņēmumos eh, mums, principā, būtu jānorāda šiem uzņēmumiem uz tiem konkrēti, kas nav parakstījuši šo vienošanos, bet arī korporatīvo sociālā atbildība ir jāievēro. Mums ir jāveicina informēts patēriņš ar skaidru marķējumu, kur būtu redzams, kur ražota šī prece un vai tur tiek izpildīti konkrētie standarti. Es atbalstu komisijas līdzinējos priekšlikumus, es ceru, ka tie tiks arī īstenoti. Paldies, tālāko Feratīkums. Jā, paldies priekšsarētāji. Kas notika? Plaza ir vienkārši traģēdija, un no to varēja arī viegli prognozēt. Un tas notika mūsu vienaldzības dēļ, kas valstis lieliski zināja, kāda ir situācija. Un preces tika ražotas, lai samazinātu cenas. Pitā. Un pilnīgi nedomājot par strādājošo tiesībām. Strādājošo tiesības ir pamattiesības, kas ir jārespektē visur. Mums ir jāapzinās mūsu atbildība un tāpēc jārīkojas. Mēs nevaram vairs tādas lietas pieļaut un mūsu rīcībā ir jābūt instrumentiem. Komerc nolīgumos ir jābūt klauzulai, kas uzliek par pienākumu šajās valstīs respektēt elementārus darba drošības tehnikas noteikumus. Tāpat arī ir jāparedz sankcijas tiem Eiropas uzņēmumiem, kuri nerespektē starptautiskās darba organizācijas direktīvas. Mēs neesam tik atšķirīgi no pārējās pasaules. Mēs esam galvenie lietotāji, un mums ir morāls pienākums vairāk nekā visiem citiem. Paldies, tagad brīvā mikrofona procedūra šajās debatēs un ir pieteikušies deviņi runātāji. Un tā kā mums ir pietiekami daudz laika, tad varu dot vārdu visiem deviņiem. Vispirms Brenda Gasts kundze. Thank you, um, Commission. Paldies, komisāra kungs, kolēģi. Uh, Bangladeša ir ļoti nozīmīgs tirniecības partners un mēs nevaram vienlaicīgi, vienlaicīgi nolūkoties uz apstākļiem šai valstī starptautiskās organizācija ir nākusi klajā ar statistiku par slimībām, par uh, profesionālām saslimšanām šajā valstī. Mūsu uh, ziņā ir arī informācija, ka uh, šī rūpnīca ir bijusi certificēta saskaņā noteikumiem dažas dienas pirms sabrukuma, un vēl mēs runājam par preferenču sistēmu un bezkvotu piekļuvi Eiropas tirgumu. Protams, mums ir nepieciešami partneri, ir nepieciešams stimulēt ekonomisku attīstību, bet ir nepieciešams arī atbalsts atbalstīt saistošas noteikums, kas garantētu darbiniekiem normāls darba apstākļus un darba drošību. Tā kā atsevišķi patērētāji nevar pārbaudīt darba apstākļus, tad tieši komisijai ir jānodrošina to, lai ražotāji darbojas saskaņā ar noteikumiem, lai tiktu uh, respektēts ar, arī trīspusējā starptautiskās darba organizācijas deklarācija. Paldies! Lielas paldies! Andrēs Pariekundze! señor presidente el hundimiento de la. Paldies, priekšsēdētāji. Bangladešas fabrikas eh, sagrūšana ar tik daudziem bojāgājušajiem ir traģēdija eh, strādājošajiem, un mums ir jāpauž savs sašutums. Mēs esam vislielākie tekstili importētāji Eiropas Savienībā. Un ar šiem ražojumiem notiek spekulācija, ņemot vērā strādājošo zemes algas. Mēs pieprasām rezolūciju, lai komisija varētu paredzēt tiesības uz apvienošanos arotbiedrībās, tāpat kā arī noteikums multinacionālajiem uzņēmumiem ļoti. Tāpat arī ir jāpadara nos, nosacījumi un sankcijas tiem, kuri neņem vērā cilvēktiesības, strādājušo tiesības un e, PTO normas. Ir notikuši ļoti daudz negadījumu un ir jāparedz darbības šeit. Paldies! Lielas paldies, Mirandas kundze! Obrigada, prezident! Paldies, priekšsēdētāji! Šī briesmīgā traģēdija ir nevērības paraugs. Smags negadījums kas apliecina eh, nesodāmību nabadzības eksploatētājiem. Ļoti daudzi eh, strādājošie zaudējuši savas dzīvības. Bangladeša ir otrais pasaules tekstila eksportētājs. Un eh, tie Eiropas uzņēmumiem, kas slēdz līgumus vai apakšlīgumus šajās valstīs, ir jāuzņemās savu atbildību starptautiskā uh, līmenī. Es apzinos, ko es runāju, jo dzīvoju uh, valstī, kas, eh, kurā arī ir eh, eh, plaša tekstilrūpniecība. Šajā nozarē strādājušie saņem nelielu atalgojumu, strādā grūtos apstākļos, un mums ir kopīga atbildība par to, ko mēs patērējam, ko mēs iepērkam. Komisāra kungs, tad, kad mēs runājam par komerciāliem līgumiem, jāpaturprātā darba līgumi. Mēs pieprasām, lai Eiropas Savienības eh, komercnolīgumi iekļautu saistošus nosacījumus par uzņēmumu uh, sociālo atbildību. Paldies! Lielas paldies, Jākons Arī kundze! Eh, kiitos puheenvuorosta. Paldies, ka dodat man vārdu. Es vēlos pateikties komisijai par ļoti stingro nostāju. Domāju, ka tas atsauksies uz eh, būtiskiem aspektiem mums ir jāatbalsta arotbiedrību kustība pasaulē, kas varētu reāli aizstāvēt strādājošo tiesības. Tas ir ļoti svarīgi. Atvērtība sabiedrībai, sabiedrības informēšana ir ļoti svarīga, lai mēs varētu turpināt sekot šiem notiekumiem. Tāpat arī skatu šo notikumu saistībā ar sieviešu tiesībām. Ja notiktu līdzīgs negadījums raktuvēs, tad tas daudz plašāk tiktu atspoguļots presē nekā Bangladešā notikušais, kur eh, galvenokārt eh, par upuriem kļuva sievietes. Tāpēc ir šī traģēdija jāuzskata par traģēdiju sievietēm, jo arī patērētāģiem un patērētāģām ir sava loma šajā jomā. Paldies, Lunāčeks kundze, lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, dāmas un kungi. Vispirms gribētu paust savu vilšanos par to, ka de komisārs Degūks vairs nav klāt. Viņš taču saņēma arī mūsu zaļo atbalstu, tad, kad uh, viņš kopā ar Eštons kundzi teica, ka mums ir jāizmanto vispārējo priekšrocības sistēma, lai panāktu labāku kontroli apaks uzņēmējo darbībā. Un es uh, būtu gribējusi, lai viņš uzklausītu šīs debatas līdz galam, lai varētu reaģēt uz mūsu prasībām. Viena no prasībām, kam es piekrītu, ir tas, ka Eiropas vēstniecībām Bangladešā un uh, citās vietās būtu viņiem jāpieņem sūdzības pret Eiropas uzņēmumiem. Uh, Bet atgriezīsimies pie sākuma. Vai mums tiešām ir jāpieļauj, ka simtiem tūkstošiem cilvēku cieši līdz kaut kas tiek darīts? Mēs tiešām visi vēlamies drēbes, apģērbu, kuru, kas mums patīk, un, bet mēs nedrīkstam pieļaut, ka šāda situācija tiek turpināta. Mums ir jāvēršas pie lielajiem ražotājiem, tirgotājiem, lai viņi nodrošina, ka viņu produkti tiek ražoti pienācīgos apstākļos, ugunsdrošiem un tā tālāk. Un tās kampaņas, kuras īsteno NVO par pienācīgiem darba apstākļiem, paldies šīm organizācijām par to, ka tās cīnās, lai cilvēki strādātu cilvēku cienīgos apstākļos. Paldies, Lunā Čekskons, tagad Pels Mērfijs, lūdzu. You, that... Paldies, priekšsēdētāji. E, runā, ka tur, kur darbspēks ir lēts, arī dzīve ir lēta, tas ir kļūst par briesmīgu murgu, ietekmēs ļoti daudz e, cilvēku, īpaši sievietes, kas strādā apģērba industrijā, Bangladešā, e, nesenais rūpnīcas sabrukums, kur simts darbinieki ir miruši. Tas norāda, ka globālā kapitālisma sistēma ir pilnībā sapuvusi. Ir nepieciešama arī globālā mm, kompensācija. Vajadzētu maksāt uzņēmiem, tādiem kā GAP un Metro, vajadzētu maksāt kompensāciju. Un tie ir milzīgi uzņēmumi, kas darbojas un pēc tam iekasē eh, naudu par saviem izstrādājumiem, kur darbspēka īpašums tikai 5% ir. Tātad šeit ir eksploatācija, darba darba tiesības šeit ir ļoti svarīgas, tās ir jāievēro. Un sakrā ar to, ka starptautiskā sabiedrība ir reaģējusi, tagad šie multinacionālai uzņēmumi leju krokodīla asaras, ignorē korporatīvā sociālo atbildību. Uh, Um, vajadzētu izdarīt spiedienu, lai piespiestu šos lielos uzņēmumus darboties saskaņā ar drošības standartiem. Ja eksploatācija beigsies, um, tad sanāks, ka arī tie cilvēki, kas uh, ignorē demokrātisko kontroli, kas uh, augstu pēc peļņas, tiks arī likvidēti. Malca. Paldies, Redmēlcerkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pēc pēdējiem negadījumiem, tātad tagad uh, Bangladešā tikšot veikta virkna reformu, drošības apstākļi, minimā alga, um, pārstāvniecība no arotbiedrību puses, tas viss tikšot uzlabots. Cik tiešām tas viss tiks īstenots, to tad redzēsim nepietiekam drošības standarts, slikti darba apstākļi jau ne tikai Bangladešā valda, to mēs zinām, un uh, ne jau tikai apģērba ražošanas jomā padomāsim par uh, fabrikas sabrukšanu Kambodžā, kaut gan kas nesen notika. Un, uh, Uh, arī par uh, ēku drošību un ugunsdrošību ugun, uzņēmēji pietiekami uh, nedomā. Uh, Un ja tiešām eh, juridiski būtu īstenojama nesen parakstītā vienošanās par uh, noteikumu uzlabošanu, uh, tas būtu ļoti vērtīgi. Briselē vajadzētu arī īstenot pārliecināšanas darbu un uh, piesaistīt šeit arī ASV, nav pieļaujams, ka starptautiskie koncerni izdara spiedienu uz uh, zemo algu valstīm, lai vienkārši vairot savu pēļņu. Paldies! Paldies, kolēģi! Um, Peres kundze! Gracias, presidente. Mi homenaje. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Gribu apliecināt savu līdzjūtību Bangladešas upuriem. Mums ir jāapzinās, cik tālu mēs varam iet, lai tiktu, lai izbeigtu postu verdzību. Uh, šiem strādājošajiem, kas saņem mēnesī mazāk nekā 30 eiro un strādā ne tikai nedrošos, bet necilvēcīgos un um, necienīgos apstākļos. Mēs nevēlamies citiem to, ko mēs nevēlamies paši sev. Un mums ir jādomā, kā mēs varam aizstāvēt tos strādājošos, kuri ražotais skaitā mūsu uh, apģērbu. Ar labajām praksēm vien nav pietiekami. Ir jāpilda OCD apvienoto nāciju PTO saistošie obligātie normatīvi un jāizbeidz politiskais cinisms, jāgarantē drošība, cieņa un darba tiesības. Ne vairāk, ne mazāk, bet jāizpilda ir noslēgtie līgumi. Paldies, Jātemekī kundze. Puhemies. Paldies, priekšsēdētāji. Vairāk nekā tūkstoši strādājoši ir zaudējuši dzīvību Bangladešā. Tā ir patiesa traģēdija. Galvenā atbildība gulstas uz Bangladešas eh, lēmēja iestādēm un ēkas īpašniekiem, bet arī Eiropas Savienība ar sava daļa atbildības. Eiropas Savienībai ir jāinspicē no ārvalstīm ievestās preces, ir jāpārbauda, vai tās ir drošas un vai nenodar kait, kaitējuma Eiropas pilsoņiem. Savukārt netiek pārbaudīts tas, kā Eiropas uzņēmumi strādā vai Eiropas uzņēmumu apakšlīdzēji strādā šajās trešajās valstīs. Eiropas Savienībai ir jārīkojas un jādomā ne tikai par preču drošību, bet arī par strādājošo labklājību. Tad, kad ir runa par Eiropas uzņēmumiem vai Eiropas uzņēmumu apakšlīdzējiem, ir pienācis laiks rīkoties. Liels paldies! Tagad noslēdzam uh, ar Perilo Rodrigues kungu. Muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Bangladešas eh, notikumi nav negadījums. Tās ir sekas ilgiem gadiem kapitāla ražošanas globalizācijai eh, un cilvēktiesību un sociālā taisnīguma neievērošanai. Mēs pieprasām rezolūciju lai pārietu no brīvprātīgas uz obligātu uzņēmumu darbības ētiku, lai varētu īstenot atbildību, lai varētu noteikt skaidrus pasākumus, prasības, kas ir e, īstenojamas, un lai varētu tikt galā ar šo verdzības praksi, un lai varētu nodrošināt parauga e, praksi uzņēmējdarbībā. Mēs nevaram dzīvot tikai rezolūcijām. Mums ir eh, jāpad, jāparedz skaidras darbības, lai, ja mēs vēlamies, lai Eiropa būtu cienīga ar cienīgiem patērētājiem. Un mums ir jāizvairās nākotnē no jebkuras šādas traģēdijas. Tikai. Lielas paldies, kolēģi. Gribētu jūs tikai lūgt eh, nākotnē runāt nedaudz lēnāk. Tātad eh, runāt nedaudz lēnāk, jo ir grūti jūs iztūkot. Bet eh, visbeidzot, eh, tagad vārds eh, komisāram Ettingeram, lai viņš var atsaukties uz debatēm. Priekšsādātāji, cienītās dāmas, godātie kungi deputāti, Izvērtējot šos traģiskos notikumus, uh, mēs esam visi vienisprātis, esam arī sašutuši par uh, to, kā kaut kas tāds varēja notikt. Uh, mans kolēģis Karls de Guhts, kurš sākumā analizēja šo situāciju un arī iezīmēja, kādus pasākumus viņš un komisija veiks, viņam diemžēl bija jādodas uz lidostu. Uh, Uh, un jāatgriežas Briselē. Viņš mani lūdza uh, viņu pārstāvēt, viņa kabineta darbinieki ir klāt, uh, um, bet es varu teikt, ka jūsu priekšlikumi, jūsu analīze un jūsu prasības noteikti gūst mūsu atbalstu. Um, Degūta kungs jau ieteica sākumā dažādas priekšlikumus un arī jūsu priekšlikums saskaņa ar to, ko viņš teica. Uh, Un saskana tas arī ir ar to, ko komisija gatavojas darīt. Ga darba kontakti ar valdību Bangladešā, ar ministriem, ar iestādēm uh, tiek uh, turpināti, un es domāju, ka sadarbība ar uh, valdībām uz vietas ir pirmais un galvenais pasākums. Pēc tam ar uzņēmumiem, ar lielajiem tirdzniecības eh, uzņēmumiem, tirdzniecības tīkliem ir jāsadarbojas, jo viņiem arī ir eh, zinām pienākumi. Eh, treškārt ir jāstiprina darbņēmēja pārstāvniecība un pat tiešām ir runa par globāli pieprasāmiem darba aizsardzības standartiem, uh, Eh, darba apstākļiem vispār, par ugunsdrošību un citiem pasākumiem, arī ēku drošību un eh, jārunā arī par sociālajiem standartiem, kas būtu jāievēro visā pasaulē. Ar SDO, Starptautisko darba organizāciju, mēs turpināsim jau tā labo sadarbību un eh, varat rēķināties arī ar to, ka komisija arī cīnīsies par uh, Um, cilvēka cieņas nosacījumu ievērošanu jebkurā pasaules vietā, jo īpaši, ja tie ir uh, produkti, kas nonāk Eiropā, ir svarīgi ievērot šos standartus. Uh, tur tiks veikti pasākumi, un Degukta kungs uh, būs gatavs arī turmāk ar jums runāt par uh, turmākiem soļiem un par uh, uzlabojumiem, ko varēsim panākt uh, ēkās un darba apstākļos uh, trešajās valstīs. Lielas paldies par jūsu konstruktīvo ieguldījumu, kas palīdzēs mūsu darbā. Lielas paldies, komisāra kungs, par šiem noslēgumu vārdiem debašu noslēgumā ir saņemti seši rezolūcijas priekšlikumi. Līdz ar to šīs debats ir noslēgtas un balsojums notiks uh, rīt 12. Uh, saka priekšsādātājs kāds par reglamentu. Oui, merci, euh, Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju jautāt komisāram Ettingeram. Vai viņš ir uh, uzklausījis manu uzstāšanos? Kolēģi, debatas ir noslēgušās, balsojums par šo jautājumu. Tātad eh, runāt par šo jautājumu vairs nav atļauts, es esmu slēdzis šo debati un balsojums par šo eh, punktu notiks